Uh, good afternoon, dear colleagues. Cienījamie kolēģi, esat sveicināti šajā pēcpusdienā. Sāksim mūsu pēcpusdienas sesiju. ITR komitejas sanāksmē. Septītais darba kārtības punkts. Rules for whole Noteikumi par viesabunēšanas vairumtirgiem. Mūsu referente ir Mija Petra Kumpula Natrī kundze. Divdesmit septembrī mums bija viedokļa apmaiņa par šo tēmu, un šodien mēs jau runāsim par ziņojumu projektu. Uh, kuru ir sagatavojusi cienījamā kolēģe. Tas ir ļoti svarīgs dokuments, jo tā rezultātā no 2017. gada viesabonēšanas eh, maksas pazudīs. Vismaz to mēs esam apsolījuši mūsu pilsoņiem. No otras puses, mums ir jāizskaidro arī uh, daži pārpratumi, kas eh, pavisam negaidīti ir radušies. Un, ja es drīkstu, tad es gribētu sākt šo diskusiju, dodot pārdu mūsu referentei. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu iedomāties, eh, ka jūs esat izlasījuši eh, manu uh, priekšlikumu, bet tajā nav daudz skaitļu, bet šeit es esmu sagatavojusi dažus slaidus, un komisija faktu noskaidrošanas e, misijā e, kopā ar konsultantiem e, ir noskaidro, sagatavojuši tādu kopsavilkumu. Šeit eh, pilnībā nav izpildīts mērķis, lai sasniegtu gigabitu sabiedrību, kas ir svarīga mūsu digitālajā stratēģijā, taču mums ir vairāk jāstrādā šajā virsienā. Un šis priekšlikums nenodrošinās to, ka Rome like at home būs nodrošināts visās valstīs. Un komisijas priekšlikums arī e, neveicina investīcijas vienotajā tirgū. balss zvaniem, es domāju, ka šajā ziņā ir iespējams vēl noteikt zemākus vairumtirdzniecības cenu griestus, man liekas, noteikti nav pietiekami. Uh, attiecībā uz uh, izziņām, nu, tur tā kā mērķis būtu sasniegts, bet mums vēlreiz vajadzētu ar laiku pārskatīt cenu griestus. Vispirms vajadzētu e, izmantot e, gigabitus mega baitu vietā, megabitu vietā, un uh, maksājumi uh, starp uh, operatoriem varētu būt 5 līdz 8 eiro par gigabitu, un tas varētu turpināties uh, vairākus gadus. Un uh, šeit pirmā diagramma, ko jūs šeit redzat, Iemesls, kādēļ ir jānosaka griezt, ir tādēļ, ka cenas ir atšķirīgas dažādās dalībvalstīs. Un faktu noskaidrošanā ir noskaidrots, ka valstis ar zemiem ienākumiem uh, par megabitu ir uh, augsts izmanto, var panākt augstu izmantošanas uh, pakāpi un otrādi. Somijā ļoti augsts ir šis skaitlis. Un eh, Nīderlandē, eh, piemēram, cena ir uh, par vairāk kārtas zemāka. Visas kompānijas ir, peļ, ir pelnošas, uh, rentablas savās valstīs. Nākošais attēls. Ehm, šeit jūs redzat, ka pieaugums ir liels visur. Uh, Un, piemēram, Latvija no tā, kur pieaugums ir vislielākais, pieaugums par mobīlajiem datiem ir 174%. Un eh, daudz viet ir ieviesti eh, bezlimita datu izmantošanas eh, modeļi. Beļģijā ir tikai 200 megavat gigabaiti, ne, par gigabaitiem, gigabaitiem vispār vai bitiem vispār nav runa. Uh, tas ir tas, ko komisija mums piedāvāja. Te ir datu analīze pa valstīm un kopīgais izvērtējums. Izmaksas dažādās valstīs 8,5 šeit pat e, nav iekļauti, tie atrodas ārpusē, tā kā komisija apgalvo, ka vēl ir iespēja komerc sarunām, un ne visiem operatoriem ir e, vienāda, mm, vienāds šis te spēks e, sarunās panākt savu labvēlīgāku rezultātu. Un tas ir tas, ko komisārs izmantoja Tās ir izmaksas, kas ir aplēstas eh, varumtirdzniecības viesabanēšanas datu pakalpojumiem. Un tas nosēdz izmaksas katrā atsevišķā valstī. Un četru eh, gadu dati iekļauj visu, izņemot Maltu, jo Malta visu nevarēs redzēt. Un jūs varat redzēt, ka jau šobrīd tad, kad tika veikta šī analīze, daudzas dalība valstis iekļaujas vienā vai 1,5 eiro. Itāli, Igaunijā, Latvijā un tā tālāk. Tā tad arī viena eiro cēna var jau nosekt izmaksas, bet komisija runā par 8,5. Es piedāvāju glaidbāsu, kas ir lejupējoša līkne, jo attīstība turpinās un datu izma, izmantošana pieaug un neapstājas. Un šeit jūs redzat diagrammu ar to, kas tiek regulēts un tirgi uzņem, tātad piemēros jaunākajai cenai. Un svarīgi ir regulēt vairumtirdzniecības cenu. Tas nozīmē uzņēmums maksā citam uzņēmumam. Un ir svarīgi, kas kam maksā. Un es ceru, ka cenas eh, samazināsies. Bet te ir par cik mēs runājam par gigabitiem, tad eh, iespējams, ka tā tuvosies nulē. Un te parādās, cik lielā mērā mēs varam izmantot mazumcenas. Eh, vairumcenās tās mēs īsti neredzam, bet mēs redzam mazumcenas, kuras mēs maksājam. Un mazumcenas septembrī šajā gadā pirms mēneša. Than the retail price, so uh, really thinking that we are not talking. Šeit mēs nerunājam par īsto cēnu līmeni, jo tad, kad mēs paskatāmies, kas jau šodien tirgū notiek, tad redzam, ka daudz vai cēna jau ir samazinājusies. Man, eh, es jau nevaru jums visu te paskaidrot, bet man ir eksemplārs katram, varēsiet pētīt paši. Dažiem operatoriem jāmaks, jāmaksā puse no ienākumiem citam uh, operatoram tas nav īpaši labi. Padome bloķē šo priekšlikumu. Es gribu teikt, ka nav dalība valsts pret dalību valsti, bet te ir runa par kon konkurētspēja, konkurētspēja tirgus veidošanu. Rubikungs, EPP vārdā. Jā, paldies. Es vēlējos pateikties eh, par eh, šo informāciju. Jā, un es domāju, ka referente ir tiešām mm, trāpījis naglai uz galvas, raksturojot eh, to, kādi ir tarifi un kas attiecas uz cenām, kuras maksā klients, un kas ir jādara, lai mēs tālāk attīstītu vienoto tirgu un konkurence dažās dalību valstīs ļoti labi funkcionē, e, tad uh, konkurence starp dalību valstīm vēl ir iespējams uzlabot. To mēs visi zinām. Un mēs zinām, ka šeit ir milzīgas atšķirības e, starp uh, dalību valstīm. Un tas neatiec tikai uz telekomunikāciju jomu. Un tāpēc Eiropas līmeņa tirgus varētu būt veiksmīgs. Un, kas ir jāņem vērā, ir šīs eh, virtuālo, eh, virtuālā tirgus izmaiņas. Un digitālā iekšējā tirgus izmaiņas, kas arī ir jāņem vērā. Un mēs savā ziņā varam palīdzēt telekomunikāciju kompānijām uh, veiksmīgāk eh, darboties eh, digitālajā tirgu un vienlaicīgi arī eh, padarīt izdevīgākas cenas patērētājiem. Un kumpula natrī ir nu, radījusi tādu labu pamatu. Vispirms runājot eh, par šo te priekšlikumu, ka ir diezgan grūti noteikt cēnu eh, giga, megabitam vai gigabitim, megabitam, gigabitam un aprēķināt, bet nākotnē eh, mēs varēsim runāt par gigabitiem par eiro. Un es gribētu teikt, ka, piemēram, es biju 14 dienas Japānā un Un mājā, mājās es eh, pašmājas maksāju 3 eiro par gigabitu, bet Japānā uh, viņi gribēja par vienu gigabitu 990 eiro. Protams, es viņus neizmantoju. Deviņ, 19 tūkstoši eiro. Nu, tā tad uh, šī ir tāda viss kultūras uh, pieejas izmaiņa, un ja mēs uh, nepadarīsim visu šo tirgu atraktīvāku, mēs daudz ko zaudēsim. Un ļoti svarīgi ir attiecībā uz eh, virtuālo uh, tirgu pakalpojumu sniedzējiem. Es vēlētos pieteikt uh, grozījumu par uh, tiem tarifiem, kas tiek maksāti uz uh, vietas dalību valstīs. Šeit vajadzētu panākt tādu uh, zināmu uh, līdzsvaru, uh, lai uh, pakalpojumu sniedzēji netiktu, in, tā teikt, izmesti no konkurences cīņas. Paldies, kolēģi! Pēc paldies, kolēģi! ECR grupas vadā kolēģis Tošenovskis, lūdzu. Děkuji, pane předsedající. Paldies, priekšsādātāji. Es tiešām vēlos pateikties Kubula Natrī kundzei par viņas priekšlikumu. Augst vērtēja arī to, kā viņai ir izdevies analizēt to, kas mūsu rīcībā jau ir, ar ko mums ir bijis darīšana. Paraugoties uz šiem slaidiem, nav nekā šaubu par to, ka atšķirības starp dalību valstīm ir ievērojams. Mēs varam, piemēram, paskatīties dienvidu ziemeļu griezumā vai vienkārši viena valsts, salīdzinām ar tās kaimiņu valsti. No mana viedokļa problēma ir tā, ka Berek priekšlikums būtu tāds kā galējs risinājums un referentes priekšlikums ir atkal uh, pretējs, ir grūti tad rast to zelta vidusceļu starp tiem abiem. Man ir tāds bāžas, ka būdami tik ambiciozi, kā mēs tagad sarunās esam, mēs būtu spiesti pārlikt zināmas izmaksas uz citiem dienestiem. Mēs pat vispār varam to tirgu apdraudēt. Es domāju, mums ir jāuzzina vairāk par to, kas parādās pēdējā un priekšpēdējā slaidā. Proti, kā visas iesaistītās puses, visi spēlētāji finansē savus pakalpojumus, jo dažkārt viņi ļauj uh, otram izmantot kā daļa no sava tīkla. Un es gribētu te būt piesardzīgiem, virzīties tālāk uzmanīgi. Mēs nevaram vienkārši darboties negaidīto seku likuma ietekmē un pēc tam būsim spiest rēķināties ar tādām sakām, kuras nevēlējāmies. Mums ir jāatrod veids, lai mūsu virzība uz priekšu būtu visracionālākā. Tagad mēs esam nonākuši divu gandrīz vai pretruni, pretrunīgu um, priekšlikumu Eh, krustuginīs mums jārīkojas tā, lai mēs rastu vidusceļu. Paldies, Rodas kungs, Aldas grupas vārdā. Lielas paldies! Un paldies arī referentei Kumpula Nātri kundzei par viņas darbu un noturētēm sanāksmēm, kad mēs domājam, ko iesākt ar visu šo viesabunēšanas vairumtirgu lietu. Ziņojumu projekts ir ļoti ambiciozs runājot par um, augstākajām vērtībām. Es varētu sacīt personīgi, ka es piekrītu pēc būtības uh, referents uh, idejām. Nu, parasti es iestājos par uh, tādu stingru nostāju trialogos no strateģiskā viedokļa. Taču īstenā situācija ir tāda, ka ir tāds bloķējošs mazākums padome. Uh, Un tāds mazākums ir ne tikai viens, bet veseli divi. Turklāt eh, atšķirīgi apsvērumu dēļ. Un atklāt sakot, mūsu rīcībā vairs nav laika, ko piešķir bloķējošiem mazākumiem, jo eh, šīs augstākās vērtības ir svarīgas, lai radītu piesabinēšanu jau no 2017. gada. Tāpēc ALDE grupa piedāvā kompromisu. Tur mēs piedāvājam augstākās vērtības sākot no 5 eiro un pamazām tad eh, apjoms mazināsies uz to līmeni, ko piedāvā referenti. Un šajā gadījumā atkal mums vajadzīga vienošanās. Mums iesākumā vajadzīgs trialogs. Un mēs nevaram atļauties nepanākt kompromisu. Un tāpēc šīs sarunas ir jāsāk pēc iespējas drīzāk. Tātad ALDE politiskā grupa piedāvā, lai mēs, kā parlaments, uzņemtos vadību kompromisu meklējumos, un ar šādu perspektīvu mēs ierosinām jūs skatīt mūsu grozījumus. Paldies! Raimonda Kungs, zaļo politiskās grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs arī apsveicam uh, referentes sagatavoto materiālu. Man ir radies iespējas, ka viņa ir veikusi ļoti labu pētniecības darbu un arī ir ļoti labi paskaidrojusi, kādai vajadzētu būt parlamenta pozīcijai. Kopumā mēs varam to akceptēt. Mūsu galvenās intereses saistās ar izmaksām, kādas būs gala lietotājam. Šīm izmaksām ir jābūt pēc iespējas zemākām. Tātad parlamentam vajadzētu paust savu viedokli, un šeit vajadzētu iestāties eh, spēcīgi, nevajadzētu meklēt kaut kādus kompromisus. Ar kompromisiem mēs bieži vien varam aiziet pārāk tālu. Sarunās man radās iespējas, ka uh, Politiskās grupas ir vienotas, un uh, parlaments var nāk klajā ar tādu vienotu, spēcīgu nostāju, runāt gandrīz vienā balsī. Nu, tieši šādā atmosfērā mums arī vajadzētu virzīties uz uh, trilogu, lai gūtu pēc iespējas labāk, lielāku labumu gallietotājiem. Liels paldies, Borelīkungs no, Borelīkungs no LTT. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties referentei Kumpula Natrī kundzei. Viņa ir spīdoši paveikusi savu darbu. Manā skatījumā viņi ir izvēlēsies pareizo ceļu, jo tas veicina konkurenci starp uh, mazākiem un lielākiem operatoriem, un līdz ar to tiks sniegs labāks pakalpojums patērētēm. Manā skatījumā komisijas priekšlikums nav gana ambicios. Tāpēc es augstu vērtēju ceturto referentes grozījumu. Tajā ir paredzēti ikgada samazinājumi datu viesabonēšanai. Manā skatījumā, tad, kad viesabonēšana vairs nebūs spēkā, tad uh, datu apjoms ievērojami palielināsies, un tad arī būs sasniegts augstākais rādītais nākošo četru gadu laikā. Es domāju, ir pamats būt ambicioziem, un tāpēc es arī iesniegšu grozījumus šādā, ar šādu domu īpaši attiecībā uz datu apmaiņu un uz telefonu zvaniem. Es domāju, mums ir jāveicina caurskatāmība ar Nacionālo aģentūru starpniecību. Ir jānodrošina, ka ilgspējības modelis pamatojas uz operatīvām izmaksām, taču es strādāju arī pie grozījumiem, kuru mērķis būtu atcelt, aizliegt viesabunēšanas aktivizācijas izmaksas. Manā skatījumā tas būtu vienkārši skandāls. Itālijā vairums telekomunikāciju operatoru pirmajā saņemtā zvana vai uh, izdarītā zvana minūtē vai SMS minūtē automātiski aktivizē visaptvarošo tarifa plānu un šīs izmaksas ir 2 līdz 6 eiro dienā, un tas nav atkarīgs no uh, datu apmaiņas apjomu, tas ir nepieņemama, tas ir jāregulē, manā skatījumā. Paldies. Paldies, Kjoča kungs no Eiro, Eiropas uh, Nāciju brīvības grupas. Labdien! Uh, mani sauc Čoka priekšsēdētāja kungs. Saka Čoka kungs. Liels paldies, vēlējos izmantot šo iespēju pateikties jums un arī referentei. Vēlos sacīt, ka esmu pagodināts, ka var ar jums sadarboties Rūpniecības komiteju, jo esmu jaunpienācējis šai komitejā. Es domāju, lieliski Eiropas komisija vēl strādāt pie mūsu patērētāju reālajām vajadzībām. Protams, mēs vēlamies lai saglabātos cieši saikni ar to valsti, kur simtkarte tika iegādāta. Taču mēs esam kritiski noskaņot, un tūlīt pastāst, pastāstīšu, ar kuriem, kuri punkti mums nav pieņemami. Pirmkārt, sarežģītā lieta noteikt, vai lietotājam ir tiesības lietot viesabunēšanas maksu vai nē. Domājiet, piemēram, ar cilvēkiem, kas regulāri ceļo uz citu valsts, jo dzīvo vienā, strādā citā, piemēram. Cita lieta ir tas neskaidrais process, kāda veida sankcijas vai sodi būs lietotājiem, kas izmanto savas valsts viesabinēšanas schēmu būs grūti piemērot šos sodus, un es gribētu tāpēc saņemt sīkāku informāciju par to. Mēs strādājam kopā savā grupā, lai sagatavotu konstruktīvus grozījumus, lai uzlabotu komisijas priekšlikumu. Vēl viena pēdējā doma no manas puses. Pēdējo gadu, dažu gadu laikā mēs konstatējām, ka daži operatori dažus līdz tam par brīvu pieejamos pakalpojumus tagad piedāvā par maksu. Mēs mēģinām strādāt pie viesabanēšanas uh, schēmām tā, lai tās būtu izmaksas tādas līdzīgi kā lietojot savā valstī, un mēs nevēlamies, lai uzņēmumu tāpēc palielinātu cenas citā uh, veidā un vienkārši pa sēdz durvīm tā būtu caur sev. Paldies, un tagad došu vārdu citiem deputātiem. Lūdzu, aprobežojieties ar divu minūšu uzstāšanās laiku, jo ir pieteikušies vairāk par desmit cilvēkiem. Nekas tev jau vēra, kundze. Jā, paldies, priekšsādātā kungs. Es domāju, nevienam nav no šaubu par to, ka šis parlaments ir stingri apņēmies, un jo īpaši šī komiteja ir apņēmusies tiešām tikt vaļā no viesabunēšanas līdz nākošā gada jūnija. Mēs to esam stingri apņēmušies, ievērojam ieguldījumu jau sniedz parlaments, lai panāktu vienošanos ar padomi. Un gal galā mums izdevās panākt ko tādu, kas paredz pārskatīt vairumtirdzniecības tirgu, un to panākt nebija viegli. Mēs mēģinājām panākt, rast veidu, kā integrēt 28 dalībvalsts tirgus. Tie jau arī veido Eiropas Savienību, un tas tad attiecas attiecībā uz cenām, uz patērētāju paradumiem, uz uh, vienas valsts valsts piedrīgumu plūsmu uz citu valsti. Man jāsaka, ka operatori nav gluži eiropeiski noskaņoti. Daži operatori darbojas dažās dalībvalstīs, nu tādu pavisam ir deviņi, taču gandrīz neviens operators eh, vai dalībvalsts eh, aktīvi darbojas arī citās valstīs, parasti savā valstī aktīvi un citā mazā. Nu, man jāsaka, es nezinu nevienu citu ziņojumu. Komisijā ir priekšlikums, kas iestājas par ietekmes novērtējumu, to izmanto kā savu galveno pamatu. Tas ir vienīgais, kam es varu uzticēties vis, visam tam uh, te ir vesela virkne re, dažādo reālo situāciju, kas mums jāņem vērā, lai rastu risinājumu. Tāpēc ir iespējamā ļaunprātīgas izmantošana klauzula un nekrāpšanās klauzula, lai aizsargātu šos specifiskos tirgus, kuros cena ir zema. Mums jāmēģina šo situāciju atrisināt. Te man jāsaka, ka man labāk būtu paticākt ar komisijas priekšlikumu un tād panākt uh, cenu pārskatīšanu, lai tās kļūtu zemākas. Lai, teiksim, tā tā cenā 0,85. Un tad mums jāskatās uz dzīvotspējīgu risinājumu pamatoties uz eh, komisijas eh, priekšlikumu. Un tam, tas ir jādara noteiktā laika ietvarā. Paldies. Blanko Lopes kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Nevienam nav šaubu par to, ka šī lieta jārisina steidzami. Tad Eiropa varēs izpildīt savu solījumu tikt vaļā no viesabunēšanas. Bet, ja viesabunēšana paliks vēstures Mēslēnieta tas tomēr nenozīmē, ka jebkurš risinājums derēs. Risinājumam jābūt ilgspējīgam, tam jākalpo par institīvu investīcijiem, un tas nozīmēs arī to, ka tās valstis, kas, eh, kur būs daudz vairāk apmeklētāju un savu cilvēku sakal, no kurām iedzīvotāji dosies citām valstīm, tomēr varēs eh, uzturēt savu pakalmē labā līmenī. Tad es augstu vērtēju priekšlikumu. Te ir paredzēts stiprināt Eiropas komisijas uzraugu lomu, skatoties, kas notiek tirgūs. Un, protams, te ir jāsagatavo arī likumdošanas priekšlikums, kas uh, neļautu attīstīties nekādām negatīvām sekām. Nacionālie regulātori ir uh, snieguši savus datus komisijai, piemēram, Spānijas regulātors, bet šie skaitļi ir atšķirīgi no tiem, kas citādi bijuši pie. Dažos mans valsts reģionos um, sezonu, sezonālie strādnieki ievērojami ietekmē mm, situāciju, piemēram, sezonas laikā palielinās iedzīvotāju skaitā skaits par 20%. Mums jānodrošina, ka tirgu mēs esam konkurētspējīgi tirgu un ka e, investīcijas tīkla uzlabojumos vainagojas ar panākumiem. Paldies, Bonīkums, lūdzu. Liels paldies! Vispirms vēlos pateikties kom, referentei Kumpula Natrikundzei par viņas uh, iespaidīgo prezentāciju. Es domāju, tas ir labs sākums tālākajām uh, diskusijām. Ja būs ierobežojumi cenām, tad varētu būt arī zaudējumi daudziem operatoriem, un tas varētu ietekmēt vietējās cenas un vietējo konkurētspēju. Tā īpaši būs tādām, tāda valsts gadījumā, kas ir viesavadēšanas apjoma palielinātājs un īpaši tām valstīm, kur, kur patērētāji vienkārši izmanto pla, plašu uh, Uh, daudzu, piemēram, SMS uh, nosūtīšanas iespēju klāstu. Kā Berek uh, apliecināja savā nesenajā pētījumā, cena par megabitu tirgu pastāvīgi samazinās kaut arī vairumtirdzniecības augstākie rādītāji palika nemainīti regulētais eh, limits ir trīs reizes zemāks nekā pašreizējais. Līdz 2022. gada 30. jūnijam tiks pārskatīti uh, augstākie rādītī. Bet nākošo sešu gadu laikā tas nozīmē, ka, ka attīstīsies 5G, uh, un līdz ar to tas ietekmēs arī vairumtirdzniecības cenas. Jānodrošina uh, uzņēmumiem ieguvumi no tā, ka mēs atsakamies no viesabonēšanas un jāatsaka, jāmēģina nekropļot tirgu. Un mēs ar visiem, visām šīm problēmām pat labam vēl strādājam. Mēs esam nozdāsim. Liels paldies. Paldies, kolēģi. Kalas kundze, lūdzu. Thank you. Paldies. Es eh, vēlētos atbalstīt pieeju, ko ir izvēlējusies referente. Tātad mums vajadzētu virzīties uz priekšu pakāpeniski un vajadzētu sākt ar šiem pieciem gadiem. Domāju, ka vīzabunēšanas maksas likvidēšana, tā kā arī vairumtirdzniecības tirgus reforma, ir daļa no viena un tā paša priekšlikuma vai pakotnes. Uh, Tagad, kad uh, uz gāda ir likts arī taisnīgs, godīgs pielietošanas priekšlikums, Varbūt mums vajadzētu pārdomāt arī vairumtirdzniecības priekšlikumu un to izmainīt. Šeit nav runa tikai par ilgtspējīgumu, īstenībā te vispār nav runas par ilgtspējīgumu maksu modeļos um, pašlaik vai arī turpākajos trīs gados. Te ir doma par to, kā mēs uh, piemērosim biznesa modeļus patērētāju ikdienas paradumiem, un pašlaik patērētāji izmanto arvien vairāk datu, un tieši to arī vajadzētu ņemt vērā mm, pakalpojums niedzējiem. Paldies, tagad Nikas kungavam vārds. Paldies, priekšādētāji! Vispirms es vēlētos norādīt, ka es atbalstu prezentāciju, ko sagatavoja man kolēģi Mija Petra. Vēlētos arī norādīt, tiem, kas ir rūpīgi izma izskatījuši šo priekšlikumu, kāpēc eh, šeit ir palielinājums līdz pieci. Vairam tirdzniecības izmaksas um, ir, protams, daudz eh, mazākas lielās valstīs. Domāju, ka ar mums noteikti visiem ir kontaktējušies operatori. Uh, Operatoriem vajadzētu paskatīties uz Mijas Pētras gatavotajiem grafikiem. Ja jūs sakāt, ka jūs vēlaties modeli, kur, piemēram, daži operatori vēlēsies iegūt ļoti daudz no nedaudz klientiem, kuriem ir neliela datu plūsma, tad eh, varbūt viņiem būtu va labāk vairāk iegūt uh, eh, pēļņu no patērētājiem, kuri ir lielākā skaitā, bet kuri varbūt neizmanto tik daudz datu. Tātad nevajadzētu uzskatīt, ka internets ir luksus. Esmu arī izskatījušos grafikus, bet, diemžēl, uh, Mija Petra neparādīja vienu no grafikiem, kur ir runa par to, ko jūs varat nopirkt par 30 eiro Eiropā un pasaulē. Rumānijā par 30 eiro jūs varat nopirkt 6 giga um, bitus datu tieši tāpat kā Vācijā. Šeit jūtos mazliet, mazliet apjucis. Ja Rumānijā, kur mums darbojas Deutsche Telekom un arī Austrijā ar Deutsche Telekom un, uh, piemēram, Vācijā ir Vodafone Vācija, uh, Rumānijā mums ir arī Vodafone Rumānija, mums ir arī daudz mazāku operatoru, bet uh, pirktspēja ir mazliet zemāka nekā Vācijā. Protams, izsakoties ironiski, Ja mēs varam nopirkt tieši tādu pašu datu apjomu par tādu pašu cenu Vācijā un Rumānijā, tad vai jūs nedomājat, ka šeit ar uzņēmējdarbības modeli kaut kas nav kārtībā? Es domāju, ka viss Prātīgākais būtu izvēlēties pieci, tas ir modelis, ko mēs visi varētu atbalstīt. Paldies! Tagad Zorīņo kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos apsveikt eh, referenti par ļoti labo darbu. Es vēlētos arī uzsvērt, ka viņas sagatavotais ziņojums ir ļoti labi pamatots. Mums vajadzētu izvirzīt vairākus mērķus. Pirmkārt, mums vajadzētu atbrīvoties no šī noteiktā datuma, un tāpat arī mums ir vajadzīgi tādi mm, rezultāti, kas ļautu mums izvairīties no negodīgas konkurences Eiropā. Mums ir vienots digitālais tirgus, mēs nevēlamies šeit kaut kādus nodalītus reģionālos tirgus. Vairumtirdzniecības tirgumu ir jābūt tādām, kur pakalpojums niedzēja varētu atgūt savas izmaksas. Tā būtu garantija investīcijām. Uh, Galu galā investīcijas ir tas, kas eh, nodrošinās ceļu uz priekšu, lai būtu piedāvājums. Tas nozīmē, ka mēs varēsim nodrošināt pakalpojumus, bet gala patērētājiem nevajadzēs sekt visas izmaksas. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz 21. grozījumu. Šeit ir minēts, ka komisijai ir jāgatavo ikgadēji ziņojumi par situāciju tirkos. Šajos ziņojumos arī parādīsies jau kādi izkropļojumi. Tiem vajadzētu arī nākt klajā ar korģējošiem mehānismiem. Yes, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī referentei Kumpulai Natrī par prezentāciju un par sagatavoto ziņojuma projektu. Uh, Tad, kad parlaments sāka strādāt pie viesabinošanas pakotnes, tas bija jau pirms daudziem gadiem, mēs eh, vairāk domājām par zvaniem un par izziņām. Taču, kā mēs zinām, pieprasījums pēc eh, mobilo datu plūsmas pieaug. Tie ir 60 eh, līdz 100 procenti pieauguma katru gadu. Domāju, ka tas mums ir jāņem vērā, regulējot vairumtirdzniecības cenas. Protams, ka mums vajadzētu um, aicināt patērētājus izmantot mobilos datus un pakāpojumus. Mēs vēlamies, lai mums būtu labi digitālai pakāpojumi ar labām cenām un lai visur Eiropā būtu efektīvs tirkus. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu vairāk pievērsties šiem patērētājiem, kas izmanto daudz datu. Jā, mēs par to arī spriedām šeit, ka visur e, šiem pakalpojumiem būtu vienādiem. Nu, patērētāji izmanto šos pakalpojumus ļoti atšķirīgi. Esmu no Somijas, un Somijas patērētāji ir visaktīvākie mobilo datu patērētāji visā pasaulē. Mūsu operatoriem pašlaik tas ir liels izaicinājums. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs samazināt šos regulētos vairumtirdzniecības cenu ierobežojumus. Kā jau es norādīju, kumpulas natrija ziņojuma projekts ir ļoti ambiciozs, bet ja mēs paskatāmies, piemēram, uz datu apjomu no Somu perspektīvas, tad vairumtirdzniecības ierobežojumi ir jāsamazina vēl vairāk, nekā pašlaik ir paredzēts ziņojuma projektā. Domāju, ka mēs varēsim atrast tam risinājumu. Ļoti svarīgi, lai visi patērētāji un pilsoņi Eiropā varētu gūt labumu no viesabunēšanas pakotnes. Viņiem ir jādod iespēja izmantot šie pakāpojumi un ir jāaicina arī patērētājus izmantot mobilos datus. Tikai šādā veidā mēs varēsim radīt vienotu digitālo tirgu. Paldies! Tagad Količeka kungs. Paldies! Paldies, ka devāt man vārdu. Es gribētu pieminēt Miroslavu Rānstorfu, kurš gāja mūžībā kādu laiku atpakaļ. Un Viņš bija pirmais, kas sāka strādāt ar viesabonēšanas jautājumiem. Tolaik mēs spriedām par to, kā atcelt viesabonēšanu. Es gribētu uh, paust piemiņu mūsu kolēģim. Mēs uh, runājam par ļoti skaidriem jautājumiem, un ziņojums arī ir ļoti skaidrs. Bet mēs piemirstam, ka viesabonēšana ir bijuši, bijusi diskriminējoša visos robežu rajonos. Piemēram, jūs esat eh, Bāzelē, un pēkšņi jūsu telefons pieslēdzas eh, Šveices signālam, tie ir 2 eiro, un pēc tam tas pieslēdzas Vācu signālam, tad uh, šis zvans izmaksā desmit reizes lētāk. Tas pats ir arī uz citām robežām. Piemēram, Turcijā esot konstatēju, ka īziņas ir par velti. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņiem bija kaut kāds pilotu projekts, ko viņi tajā brīdī īstenoja. Uh, Ļoti daudzi operatori pašlaik nodrošina arī mobilos datus, kas ir iekļauti šajā cietajā maksā. Un uh, īstenībā tas nozīmē arī, ka uh, balss zvani ir bez maksas. Uzskatu, ka mums izdosies pabeigt šo ziņojumu un domāju, ka šis rezultāts būs visiem veiksmīgs. Un tādējādi mēs varēsim pieminēt uh, mūsu kolēģi, kurš uzsāka šo projektu. Paldies viņam! Tagad Hāmerkungs. kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es negribu šeit izlikties par ekspertu telekomunikācijās, taču es kaut ko zinu par tirgu un par ekonomiku. Agrāk mums te kolēģis sūdzējās, ka dažas telekomunikāciju firmas uzliek maksu par, agrāk, pak par pakalpojumiem, kas agrāk bija par brīvu, jo viņi cenšas tagad atgūt peļņu, ko viņi ir zaudējuši no viesabonēšanas. Uh, Bet tas ir labi saprotams ekonomikā. Ja mēs ar savu regulāciju atņemsim pēļņu operatoriem, viņi noteikti meklēs iespējas, kā šo zaudēto pēļņu atgūt. Un rezultāti būs tādi, ka um, parastās telefona maksas uh, ļoti paaugstināsies un, un paaugstināsies daudz ātrāk. Un arī cena pazemināšanās, ja tāda vispār būs, būs ļoti neliela. Tas nozīmē, ka tie, kas daudz ceļo un tad uh, bagāti, uh, cilvēki vai deputāti kā mēs varēs ietaupīt, tāpēc ka viesabunēšana vairs neko nemaksās, bet cilvēki, kas lūr seriāls, kas sēž mājās un kas reti brauc uz ārzemēm, maksās daudz vairāk. Tas nozīmē, ka mēs atkal atņemsim naudu nabadzīgākajiem un piešķirsim to bagātākajiem. Priekšādātāji tas ir perfekts piemērs tam, kā regulējoši iejaukšanās cenu noteikšanā it kā brīvajā tirgu nodara daudz lielāku ļaunumu nekā labumu. Uh, thank you very much. Paldies. Es eh, tagad uh, gribētu dot vārdu Eiropas komisijai. Uh, Connect ģenerāla direktorāta vadītājs Vilam Kungs. Paldies, priekšēdētāji. Paldies uh, deputātiem par uh, diskusijām, un jo īpaši arī paldies referentei par sagatavoto ziņojumu. Ir vairāki punkti, kurus komisija ļoti augstu novērtē, un viens no tiem, protams, ir arī centīgums, uh, ar kādu šī komiteja strādā pie šī jautājuma. Protams, ka šis jautājums ir ļoti būtisks, un pilsoņi daudz no mums gaida. Uh, Otrakārt, mēs ļoti augstu vērtējam to, ka referente šajā um, mm, līdzsvarojamā par iekļauj arī divus citus punktus. No vienas puses tas būtu ilgtspējīgums operatoriem, un otrais eh, peļņas atgūšanas eh, problēma operatoriem, kas nodrošina eh, vairumtirdzniecības viesabunēšanu. Mēģinot šeit eh, ielikt šo aplīti kvadrātā, mēs gribētu norādīt, ka pastāv iespēja ilgspējīguma regulēšanai, bet izmaksu atgūšanai šāda iespēja nav. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šie ierobežojumi patiešām ļautu operatoriem atgūt izmaksas. Treškārt, mēs ļoti augstu vērtējam eh, veidu, kā referente izklāstījies šos jautājumus. Tas balstījās uz pierādījumiem. Patiešām šajās debatēs mums vajadzētu balstīties uz pierādījumiem, lai mēs pārvarētu reālos izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies. Tagad uh, pāris iebildumi no komisijas puses. Pirmkārtām, ja mēs liekam uzsvaru uz izmaksu pierādījumiem, tad ir jāņem vērā visi pierādījumi, cik tie ir mūsu rīcībā. Tātad, jo īpaši Ja ir runa par datiem un tīkla izdevumiem, kas te parādījās uz tabulas ekrānā, bet arī tranzīta izmaksas, kas ir jāliek klāt. Un te e, maltiešu piemērs ir ļoti labs, tātad izmaksa ir, izmaksas ir 1,7, e, nemaz 1,4. Nu, man nepatīk šeit iedziņāties detaļās, bet tās ir ļoti būtiskas šajā jautājumā. Otrakārt, komisija ir tāda piesardzīga un aicina izturēties piesardzīgi arī citiem. Um, mums nevajadzētu parakstīties zem šī modeļa, mums ir jāņem vērā ne tikai pieņēmumi, bet arī pierādījumi. Tāpat arī mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi drošības apsvērumi ierobežojumi. Mēs uzskatām, ka šeit ir jāparedz arī kļūdas iespējamība, tāpēc, ka uh, Eh, šajā darbā mēs balstāmies uz tādu nenoteiktību. Piemēram, 1,87 centi par megabaitu, kas parādās komisijas priekšlikumā, kas ir ietver šādu rezervi. Nākamais punkts - glaidpās. Mēs uzskatām, ka mūsu pieņēmumi balstījās uz 2015. gada datiem, kas tiek projicēti uz 2015 2017. gadu ar visām šīm mm, eh, drošības rezervēm, ko mēs te iekļaujam. Tātad mums ir jāsaprot, ka tehnoloģija izmaiņas iespējams samazinās eh, cenu par vienību, bet paredzamība ir ļoti zema. Tieši tāpēc mēs dodam priekšroku vienam ciparam un atgriezīsimies pie tā pārskatīšanas klauzulā. Mēs arī saprotam, ka Glaidpās jautājums pašlaik tiek aktīvi apspriest šeit parlamentā, kā arī padomē. M mēs vēlētos brīdināt, ka šeit mēs visu laiku meklēsim pierādījumus un arī mēģināsim nodrošināt, lai šie pierādījumi nebūtu nenoteikti. Uh, Nu, mēs šeit mēģinām piedalīties debatēs, gribam dot savu pienesumu, bet, protams, ka debatas būs sarežģītas. Mēs arī saprotam, ka ir izteiktas piezīmes attiecībā uz komitejas taktisko nostāju. Šeit varbūt komisijas komentāri nebūtu vēlami. Mēs ņemam vērā šos apsvērumus. Paldies, tagad referentes kundze. Answering the questions. Yes, you thank you very much. Uh, the... Paldies, priekšādātāji! Šie grafiki būs pieejami mūsu komitejas interneta mājaslapā. Tātad tie nāk no komisijas, no uh, publiskiem datiem, daži nāk arī no avotiem, kas nav publiski, bet uh, mēs vēl arī analizēsim mazumtirdzniecības cenas. Komisija neatbildēja uz to, kā tas var būt, ka vairumtirdzniecības cenas ir daudz augstākas nekā mazumtirdzniecības cenas. Uh, Un Helmārs arī jokoja par tirgiem kopumā. Pirmo reizi es redzu, ka vairumtirdzniecības cenas var būt tik augstākas pār mazumtirdzniecības cenām jau tagad. Gribēju arī paust pateicību komisijai, vicepriekšādētāju Mansipam pagājušajā nedēļā. Viņš publiski mūsu plenārsēdē mm, teica, ka komisijas priekšlikumā šīs cenas varētu samaz, samazināt. Domāju, ka Tas ir daudz labāks priekšlikums nekā šodien uzklausītais. Ik ilgspējīguma klauzula. Es gribu veidot tādus tiesību aktus, kas iekļauj šādu klauzulu. Tas nozīmē, ka operatori nevar nodrošināt to pašu romāko mājās. deputāti kas dodas uz mājām, viņiem vajadzētu mēģināt rast uh, līdzsvaru. Mēs nedrīkstam šeit izmantot ilgspējuma klauzulu, un savukārt uh, citi operatori vispār nevarēs piedāvāt uh, šo tādu pašu situāciju Romā kā mājās. Daudzi jautāja, cik daudz datu var nopirkt par 30 eiro. Uh, Es ieviedošu arī šo grafiku interneta lapā, jo patiešām pastāv ārkārtīgi lielas atšķirības. Dažas valstis sak, ir 120 reizes dārgākas nekā citas valstis, un visi saka, ka ir konkurētspējīgi. Nu, tiešām gribētu teikt, ka tirgus nav perfekts pašreizējā brīdī. Šis modelis nozīmē to, ka efektīvākiem operatoriem visu laiku ir jāmaksā. Tātad izmaksas var atgūt tikai tie, kas, kas iegūst peļņu. Mums patiešām vajadzētu doties uz trilogu, runāt ar dalību valstīm, bet ir arī šī, šī ienākošā data plūsma. Polijai, piemēram, ir vairāk uh, importēto datu nekā Spānijai, un Polija bija bloķējošā minoritāte, kas teica, ka cenas ir par augstu. Šīs, uh, šos datus var atrast uh, Eiropas parlamenta pētniecības dienestu sagatavotajos materiālos. Lūdzu, izpētiet šos ciparus. Termiņš ir jau rīt. Es labprāt jums iesniegšu informāciju, ko esmu apkopojusi. Un, protams, mums būs vajadzīgs ilgāks laiks sarunām, bet mēs būsim gatavi balsojumam 29. novembrī. Un tad arī uzsāksim trilogu. Vēl ir diezgan daudz laika atlicis. 13... Tātad 13. oktobrī ir termiņš iesniegt grozījums. Nu, tas ir rīt. Balsojums itrē 29. novembrī. Paldies referents kundze, paldies eh, ēnu uh, referentiem, iepriekšējiem referentiem un visiem, kas piedalījās diskusijās arī komisijai. Un tagad Eiropas mākoņu datu, datošanas iniciatīva un Žanluks Šafhauzers mūsu referents. Tā kā lūdzu, sāciet šī jautājuma izklāstu. J'ai 5 minūtes, hein, je crois, président. Manā rīcībā ir 5 minūtes, vai ne, priekšsēdētāji? Jā, priekšsēdētāji kungs. Temats, kas nodarbina mūsu prātus, ir svarīgs tas attiecas uz mūsu uzņēmumu nākotni, uz mūsu Eiropas konkurētspējas nākotnē, skaitā arī tehnoloģija jomā, miljoniem darba vietu nākotni. Un, protams, te ir runa arī par zinātnes nākotni, jo Eiropas mākoņu datošanas iniciatīva <clears throat> skata zinātni kā iespēju, kas eh, var nodrošināt uh, konkurētspējīgu datu apstrāde Eiropā. Mani uz nodarbina eh, šī pieeja, kā par izējas punkti izmantot spēcīgos, eh, spēcīgās puses, kas Eiropā ir. Jo mums netrūks uzņēmumu, mums jau ir e, Eiropas e, mākoņu datošanas. E, Uh, uzņēmums OVH, uh, tā to sauc mums arī mikroprocesori. Mums, piemēram, kas tāds, kas Ķīnai nav, piemēram, Ķīna neražo mikroprocesorus, ko tā izmanto, un mums ir arī um, uh, programmatūras uh, ražotāji. Un tad mums arī ir novatoriskas. Uh, Mums ir Linux platformas ar Eiropā. Tātad mm, mums ir konkrēti spējīgi dati un zināšanas, un tātad mēs izējām no saviem spēcīgajiem punktiem Eiropā, no spēcīgām pusēm, proti arī Eiropas uzņēmējiem. Bet mani pārsteidza, ka tas darbs, kur es uzņēmos, uzklausot šos uzņēmumus, kas ir līderi savā nozarē, ka komisija šo darbu no savas puses neveica gan. Un maigi izsakoties bija pārsteigts arī par to, ka tās pētījums, ko dažādu operatoru vidū uh, veicu par uh, zinātni, par atvērt, atvērto zinātni, es, piemēram, strādāju ar Pasto, Pastēru institūtu, arī ar uh, Eiropas pirmā aeronautikas uzņēmuma direktora vietnieku, es viņus uzklausīju, un pēc viņu uzklausīšu man nav tāda pati izpratne par Open Science, kāda ir komisijai. Es, nes, es nesaprotu, kāpēc komisija tik tālu netiek, kāpēc komisija nevar sazināties ar Eiropas uzņēmumiem, uzklausīt tos, kāpēc komisija nevarētu būt konkrēta vīzija izpratni par to, kā notiek uh, pētniecība, tad, kad, ir, uh, kad tiek uh, veikts pētījums. Nu, tā tad skaidrs, ka komisijas kolēģiem ir talants, taču viņi kaut kā nespēja iziet no sava Eiropas burbuļa vienkārši, lai uh, lai izietu no tās stratēģijas, ko Briseles lobby ir sagatavojis, lai domātu par Eiropas stratēģiju, par iespēju nākotnē būt par globālu līderi šajā nozarē. Komisija vienkārši ir savā ziņojumā smāki maldījusies. Nu, izteikšos ātri, man arī vēl vairs tikai minūte. Open Science ir tāda zinātne, kas ir pavērta zinātnieku sadarbībai. Tāda joma jau pastāv, sadarbība jau pastāv. Savstarpējā savietojamība, sadarbspēja, protams, tā ir jāveicina, taču tad, ja jūs esat atbildīgs par drošību, Vācijā informācijas drošību, Francija, tad skaidrs, ka arī nacionālās sistēmas ir ļoti stingras, un tā tad te nav pretstāta starp mm, mm, nacionālo pusi, eh, Eiropas līmeņa sadarbspēju, un kad ir runa par augstā snieguma kalkulācijām. Es te runāju par ODS, par ODASO, par uh, augstas tehnoloģijas ražotājiem, piemēram, zemūdeņu ražotājiem, un mēs esam tādā tikai tādā kā nišu tirgu, bet mēs nodarbojamies tikai ar mikroprocesoru tirgu. Un ja mēs neatbalstīsim šo 300 miljārdu apjomu tirgu, tad eh, tas tirgus mikroprocesoru ražotāji vienkārši var pazust no zemes virsas. Uh, viņi var palikt zaudētājs. Un programmatūra, protams, ir jāiestājas par Linux risinājumu pārvaldību, manā skatījumā ir jārevolucionē dati. Dati piedar tādiem, kas viņus sniedz, un tie, kas tos izmanto tikai, lai eksploatētu, uh, tam ir jāsniedz labums tam, kas šos datus sniedz vienā veidā vai citā, un tas, kurš šos datus sniedz, ar vien ir šo datu turētājs. Es domāju, ka ir absolūti jāpārdomā komisijas metode. Mūsu ziņojums ir ļoti kritis noskaņots, tam es piekrītu, taču es ziņojumu esmu sagatavojis franciski, taču viņš tas pieejams arī angliski. Mēs esam to turpinājuši ar uh, pētījumiem un esam arī uzklausījuši uzņēmumus un esmu jūsu rīcībā. Paldies un Eiropas Tautas partijas vārdā Bonīkungs. <clears throat> Priekšstādātāja kungs, cienījamie kolēģi, man ir jāatzīst, ka esmu ļoti vīlies par ziņojumu, ko prezentē Šāfhauser kungs Tas eh, principā iziet ārpus piedāvātā paziņojuma rāmjiem, jo te mēs nerunājām par eh, pusvadītāju eh, industriju vai uh, redzēmju eh, iespēja, iepirkšanas iespējām eh, vai Linux platformu. Es arī nepiekrītu rekomendācijai noraidīt komisijas paziņojumu pilnībā. Drīzāk vajadzētu runāt par eh, piedāvātā paziņojuma saturu. Mums ir nepieciešams likt uz galda eh, noteikts problēmas analīzē, kādēļ inovācijas ir tik svarīgas Eiropai. Tieši tādēļ, ka tas ir vienīgais veids, kā uh, izveidot vai nodrošināt uh, konkurētspējīgas priekšrocības Eiropai globālā ekonomikā, radīt uh, pamatu labākai dzīves kvalitātei mūsu pilsoņiem jaunā ekosistēma, ir nepieciešama jauna ekosistēma eh, mūsu eh, kopējiem pūliņiem izmainīt eh, to, kā mēs uzlūkojam inovāciju ekosistēmu. Skaidrs, ka mums ir nepieciešama šī te mākoņu datošanas institīva, kas balstītos un būtu saskaņota ar datu infrastruktūru Eiropā, kas var mums sniegt augļus no Open Science mākoņa. Eh, kas šeit ir būtiski? Ir būtiski saprast to, cik svarīgi ir eh, datu attīstība un kāda ir loma datu lejuplāda izmantošanai, atvērto datu izmantošana, eh, publiski finansētu, pē, finansētu pētījumu šajā jomā un eh, privātuma eh, tiesību saglabāšana. Tas viss var novest mūs pie jauniem sasniegumiem daudzās jomās. Otrakārt ir jāsaprot, ka atklātums ir vērtība un nevis apdraudējums visās jomās, īpaši, ja runājam par zinātni. Zinātnes, eh, zināšanas, kas apvienojas ar jaunām zināšanām, uh, Eh, rada vēl ar vienu jaunāku zināšanas ar pievienoto vērtību, kas var novest pie ekonomiskas attīstības un labākas pilsoņu dzīves. Ir labi saprast, ka atvērti eh, masveida dati eh, netie, tos nemotivē ne Eiropas mm, varas, kā tas ir parādīts ziņojumā. Mums ir jāatver, jāatklāj dati par labu mūsu pilsoņiem, kā zinātniekiem, kā politiķiem, mums ir vajadzīgas normas, tāpēc ir jāizstrādā normas. Bet es nepiekrītu uh, ziņojumā paustajam, ka datu sadrums tuli, sadum, stras, sadrumstalotība var eh, nodrošināt kādus panākumus digitālajā zinātnē. Uh, Lai atbalstītu zinātnes attīstību, mums ir jāizmanto apārsnes 2020 vēl ātrāk nekā to piedāvā komisija, uh, lai varētu izveidot Eiropas datu mākoni, ņemot uh, vērā ienesēto pušu intereses un atbalstot to ar uh, finansēšanas avotiem no Eiropas. Tas ir vienīgais uh, veids, kā varam izvairīties no riska, ka uh, šie resursi tiks izmantoti ārpus Eiropas uh, Savienības. Un šeit ir pretrunība starp to, kā mēs izvairāmies no riska un pilnībā noliedzam Eiropas mākoņu datošanas institīvu. Cik daudz punktu jums vēl ir, Bonikungs? Es jau faktiski pabeidzu, jo mēs esam ļoti iekavējuši. Es saprotu priekšsēdētāji Nu, lūdzu, jums ir iespējas vēl izteikt piekto punktu. Es domāju, pat viduslaikos zinātne bija daudz eiropeiskāka un radošāka un radīja pievienoto vērtību universitāšu starpā, nekā tas ir mūsu referenta ziņojuma. Esmu pabeidzis ar saviem grozījumiem. Paldies! S un D grupas vārdā Niks Kungs. Paldies! Sākumā es vēlētos teikt, ka eh, vēlos atbalstīt komisijas priekšlikumu vienkārši iemeslu dēļ, eh, tādēļ, ka ir nepieciešams Eiropas līmeņa eh, risinājums, lai atbalstītu Eiropas mākoņu datošanas institīvu. Tie kas uztrauc par personas datu aizsardzību, ir labāk uh, turēt šos datus Eiropas mākonī, nevis sūdzēties par to, ka amerikāņu mākonis neievēro uh, personas datu aizsardzības normas, kādas ir Eiropā. Uh, Digitālā industrija, eh, kas eh, tiek attīstīta Eiropā, arī tai būtu daudz labāka, ja tai būtu sava mākondatošanas iniciatīva, jo tas var piesaistīt investīcijas eh, lielām datu bāzēm no vienas puses, no otras puses nodrošināt lielā ātruma datu pārraides plūsmas. Un mēs varam runāt par superdatoriem, kas ir eh, prioritāte. Jo, ja mēs paskatāmies, eh, cik eh, daudz superdatoru ir pasaulē un cik no tiem atrodas Eiropā, tad uh, mēs nevaram uh, lepoties ar uh, to, kāda ir šobrīd situācija. Un ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams realizēt šo institīvu, mums tā ir jāatbalsta, iespējams tā jāuzlabo, jāpilnveido, bet katrā ziņā tā tie raida ļoti stingru signālu eh, par to, ka digitālajai industrijai ir jāpiešķir platformas eh, vietējām administrācijām ar daudz efektīvāku eh, grāmatvedības sistēmu. Ir labāk to glabāt centralizētā mākoņu sistēmā nekā tērēt naudu par liekām aplikācijām. Uh, un ir arī daudz drošāk eh, šādā veidā to izveidot Eiropas teritorijā, eh, tiešā mūsu pāraudzībā, bez nekāda veida eh, ārējas ietekmes un pakļautās stingrai Eiropas Savienības likumdošanai. Šī ir institīva, kur mēs noteikti atbalstīsim, jo tā pārstāv ļoti spēcīgu signālu IT industrijai Eiropā. Uh, īpaši datu pārraides zinātnei. Tātad tā ir skaidra e, virdzība, kur mums ir vajadzīgas e, modernas tehnoloģijas un risinājumi, un mēs nedrīkstam atpalikt šajā jomā. Jā, paldies par ļoti skaidro izklāstu. Un tagad tāda grupas vārdā nēs atvainojos EKR e, vārdā Fokskungs. kungs. Paldies vēlos pateikties Bonī kungam un Niks eh, kungam eh, par eh, izklāstu. Es vēlos ar viņiem kopā strādāt. Mūsu pienākums kā uh, deputātiem ir izpētīt uh, komisijas dokumentus un prasīt atskaits no komisijas. Un, uh, šis uh, priekšlikums tiešām var uh, būt ar lielu ietekmi. Mums ir jāizvērtē tā vērtība nodokļu maksātājiem. Esmu vīlies, par šo te tekstu, kur mums piedāvā referents. Tas mums neļauj da, eh, darīt to, ko es minēju, jo teksts nekoncentrējas uz komisijas eh, paziņojuma būtību un nepiedāvā komisijai atbilstošu platformu, no kuras vākt sākt, varētu sākt strādāt. Eh, drīzāk šķietas, ka tā ir Frans Nacionāla paziņojums par esei pirms vēlēšanām. Nu, Tur ir atsaucis uz lobbyistiem un eh, pakļaušanās eh, ārzemju oligopolēm, eh, tāda protekcionistiska attieksme, un šāds tonis valda visā ziņojuma prie, priekšlikumā. Un es domāju, ka nāksies pārakstīt ziņojumu pilnībā. Es vēlētos vērsties uz komisijas tekstu. Es atbalstu komisijas tekstu un atbalstu Eiropas mākmendatošanas institīvu. Tas dotu, piedāvātu drošu vīdi. Uh, eh, datu kopienai un ļautu uh, izpildīt uh, apvārsnes 2020 programmu. Bet mums ir jāatrod līdzsvars starp uh, bažām par uh, personas datu aizsardzību no vienas puses un uh, pieeja datiem no otras. Digitālā pasaule ir pasaule bez robežām. Tad, kad mēs raugāmies uz to, kādas standarts noteikti ir ļoti svarīgi, uh, lai mēs strādātu un sadarbotos ar globāliem partneriem. Un sakot to, neesmu pārliecināts, ka tā ir komisijas loma noteikti globālos standarts. Es vēlētos arī apšaubīt, vai komisijas dokuments eh, tiešām interesēs par eh, industrijas eh, nozars interesēm. Jā, mākoņu datošana ļauj virzīt eh, konkurenci. Eh, mums nav nepieciešama komisija, lai izvēlētos veiksmīgākos šajā jomā. Un to visu paturot prātā, es uzdodu sev jautājumu, vai Eiropas datu infrastruktūras radīšana ir kaut kas tāds, uh, ko nozara ir prasījusi. Ja nē, tad jautājums, vai tā ir labākais veids, kā tērēt eh, nodokļu eh, maksātāju naudu. Un nu, es skatos, ka man mirgo sarkanā zvaigznīte, tā kā šeit arī uh, beigšu un gaidu ar nepacietību sadarbību ar saviem kolēģiem. Liels paldies! Jums bija trīs uh, minūtes, tur tāda neliela kļūda bija, jūs ļoti precīzi iekļāvāties laikā. Aldas, Alda grupas uh, vārdā. Ņūnhausenas kundze. Es esmu pozitīvi noskaņot cilvēks un pozitīvi parasti eh, pret visu attiecos, bet šoreiz tas nācās ļoti grūti, jo vienīgā pozitīvā lieta, ko es varu teikt, ir tāda, ka referenci ļoti entuziastisks par to, ko viņš dara, bet, nu, tas arī ir vienīgais pozitīvais. Es tiešām domāju, uh, ka no rīta, kad mums bija diskusijas pār industrijas eh, digitalizāciju, es minēju, ka mēs nedzīvojam eh, eh, pārmaiņu ērā, bet ēru pārmaiņa vai ēru, mainoties ērām vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, ar vārdu sakot, viss, kas mainās ar mākslīgo intelektu, ar lietu, uh, internetu un uh, visādām citādām lietām. Ja mēs vēlamies uh, satvert uh, aiz astes visu šīs iespējas, mums ir kaut kādā veidā jābūt iespējām procesēt visus šos datus, mums ir jābūt tehnoloģijām. Es domāju, ka mums ir jābūt programmām, kas sniedz šādas iespējas. Mums ir vajadzīgs vairāk investīcijas infrastruktūrā, mākoņu datošanā un tā tālāk. Uh, bet ir jārada priekšnoteikumi, lai tas notiktu, un lai ne tikai lielās kompānijas varētu iegūt, kuras jau tā ir iesaistītas, bet arī ļoti daudziem maziem vidējiem uzņēmumiem, kas varētu izmantot mākoni savai, savām interesē ar dažādām mākoņu datošanas programmām, par kurām viņi var maksāt un aktīvi iesaistīties un uzglabāt visus datus un veikt dažādas darbības vienu vietu. Ir ļoti, ļoti daudz iespēju. Uh, kuras jāpatur prātā un vajadzētu investēt tajā visā vairāk. Uh, un, uh, piemēram, uh, atsevišķi blogeri var izmantot mākoņu datošanu, pavērst ļoti daudz dažādu jaunu tehnisku iespēju. Mēs varam radīt darba vietas, uh, un arī palielināt darba vietu skaitu, ko mēs tik ļoti vēlamies. Un, lai tas viss kļūtu iespējams, tad publiskajam sektoram ir jāspēlē veicinātāja loma un jārada atbilstošie priekšnoteikumi, jāstimulē pieprasījums, jākoncentrējas uz savienojamību. Mēs taču veidojam gigabitu sabiedrību, un, ja mēs runājam par gigabitu, es būtu laimīga būt gigaragana. Paldies, Ņūnhoizens kundze. Paldies par jūsu komentāriem. Goe, Mrs. Matijas. Matijas eh, kungs, eh, kundze, eh, goe grupas vārdā. Paldies. Es domāju, ka pirmais jautājums, ko gribas atbildēt, runājot par šādu tēmu, ir sekojošs vai zinātniskā sabiedrība Eiropā vēlas eh, šo te mākoņu datošanas institīvu, un pat, ja tā to vēlas, vai viņi ir aicinājuši ko tādu eh, darīt. Mēs runājam par Eiropas Savienību, bet runājam par jomu, uh, kur e, zināšanu radīšana spēlē centrālu lomu. Un mēs esam viena no lielākajiem zināšanu radītājiem visā pasaulē. Tāpat laikā no vienas puses nu, nav nekāda pamata, lai mums nebūtu mākoņu dažošanas uh, e, iniciatīvas, jo uh, dati, kurus uh, ražo un rada mūsu zinātnieki, ļoti bieži tiek apstrādāti kaut kur citur un zinātniekiem nākas eh, vērsties kaut kur ārpus Eiropas, lai varētu eh, veikt datu apstrādi drošāk, efektīvāk, ātrāk un tā tālāk. Līdz ar to uh, superdatoru trūkums Eiropā nozīmē to, ka tiek izmantota neet Eiropas digitālā infrastruktūra, eh, kas atrodas vietās, par kurām mēs pat nezinām īsti eh, nekā. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram uh, pildīt arī uh, virkni dažādu prasību, ko paši esam izvirzījuši - konfidencialitāte, sensitīvu datu apmaiņa, personas datu aizsardzība, lietas, kas saistītas ar militāro jomu un drošību. Uh, Tas nozīmē, ka mēs principā īsti nemaz nezinām, kurš tad var piekļūt mūsu datiem, tikai tāpēc, ka tos apstrādā citi. Tā kā mums ir nepieciešams Eiropas mākonis. Un mums ir vajadzīga arī datu infrastruktūra, kas ir Eiropa un tiek finansēta ar, eh, no publiskiem avotiem Eiropa, tātad no Eiropas līdzekļiem, lai mēs ļautu Eiropas zinātnieku sabiedrībai gūtu labumu e, no lieldatošanas un no visiem labumiem, e, ko tā var sniegt. Un e, noslēgumā es gribētu teikt sekojošo. Mums ir nepieciešamas garantijas, ka e, dalīšanās ar datiem ir brīva un pieejama visiem mazajiem MBU universitātēm, skolotājiem un tā tālāk. Visiem ir tiesības piekļūt eh, informācijas avotiem eh, bez maksas un taisnīgā veidā. Un data aizsardzība eh, ir jānodrošina un jāiebūvē pašā sistēmā jau saistībā ar Eiropas Savienību, ievērojot Eiropas Savienības likumdošanu. Vēl jau vairāk mums ir jānodrošina arī sabiedrības intereses drošības jomā, jo mēs izmantojam publiskus līdzekļus. Tā kā ir jānodrošina tas, ka sabiedrības intereses e, ir e, primāras. Paldies! Liels paldies par jūsu komentāriem. Tagad e, uzstāsies vēl pieci runātāji un kā pirmā kalas kundze lūdzu. Paldies! Manā skatījumā šis ziņojums ir ļoti pārsteidzošs, jo tas daudzajādā ziņā ir pretrunāts. Pirmkārt, tas noraida komisijas priekšlikumu, bet tād Tas pieprasa daudzas Eiropas institīvas kā uh, sinerģija veicināšana starp, uh, starp uh, Eiropas mākoņdatošanas uh, sniedzējiem, programmatūras veidojumu un te arī uh, ir viss par uh, proeiropiešu noskaņots par tirzniecību, piemēram, es vienkārši nesaprotu, kāpēc tad referents nevarētu vienkārši atbalstīt komisijas priekšlikumu. Nākošā pretruna ir Referenta atbalsts Linux operat operatāju sistēmai, taču fakts ir tāds, ka Linux uh, sekmes ir liels, tāpēc, ka tā ir atvērta sistēma. Proti, tā ir tāpēc, ka visā pasaulē cilvēki var atjaunot sistēmu, pielabot to. Tātad tas atkal ir pilnīgi, tā ir atkal pilnīgi pretruna priekšlikumam, kas izskan ziņojumā. Un vēl manā skatījumā ir svarīgi koncentrēties uz to, kas mūsu rīcībā jau ir. Mums jau ir vairāki tilti, tā sakot, nevis veidot kaut ko jaunu. Datu operativitāte, uh, te ir svarīgi paļauties uz uh, digitāliem pārakstiem, uh, un, un te ir liela nozīme provideriem. Paldies. Paldies, Gorstets kundze, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji vēlos sacīt, ka e, es neuzskatu, ka šeit ir tik daudz e, pretrunu šai ziņojumā, bet man liekas, ka Eiropai ir jāuzņem savu loma datu apstrādē visās zinās lomās, jomās, un mums Te vairs nav daudz laiku zaudēt. Jā, te, protams, šos jautājumu par pirmo pantu, kas balstās uz maldinošām analīzēm, protams. Un te ir arī nepareiz priekšstats par to, cik svarīgi ir HPC, eh, mm, tā tas sauc angliski. Un tiek minēts, ka tas ir nepieciešams Eiropas zinātnieku kopienai un arī Eiropas rūpniecībai. Es nevēlos te uh, uzskaitīt visu, kas mums šķiet uh, pārsteidzoši, bet 11. punktā arī es saskatu problēmu. Jau no vienas puses tiek uh, ieteikts atteikties no HPC, no kur ir atkarīga reālā ekonomika, par labu uh, tādām tehnoloģijām, kā, kuru uh, sasniegumu pat labam nebūtu negarantē tādu pašu potenciālu un tādu pašu ekonomisko ietekmi. Es uzskatu, ka ir jābūt ļoti modriem saistībā ar rekomendācijām, kurām nākam klajā, jo mērķis ir, lai Eiropa varētu būt neatkarīga tehnoloģiskā ziņā, lai uh, lai mēs būtu neatkarīgi mūsu strateģiskajās zināšanās. Es domāju, ka mums te nav laika, ko zādēt, tāpēc man tiešām rodas eh, jautājums par šī ziņojuma nozīmi. Paldies. Thank you very much. Lielas paldies. Saka priekšsēdētājs. Rībe kungs, lūdzu. Jā, richtig herzlichen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties kolēģim Bonī. Viņš eh, ļoti labi norādīja, par ko šeit ir runa. Pašlaik situācija ir tāda, ka mēs uh, sākam uh, atspoguļot uh, digitālo pasauli reālajā pasaulē, un tieši tāpēc mums vajadzētu sākt labāk apzināties šo jauno virtuālo realitāti. Tāpat mums vajadzētu arī paskatīties, kas īsti ir šis mākonis, un Mums vajadzētu arī mēģināt saprast šo mākoni, un tieši tāpēc mums vajag, ir vajadzīgs apārsnes 2020 jaunas platformas, eh, vajag nodrošināt, lai jaunieši spētu kodēt un lai viņi spētu arī tajā dzīvot. Es pats esmu analfabēts, es neprotu programmēt, es nepro, nesaprotu, kas ir kodēšana, es atklāts, ka štakot šo valodu pat nesaprotu. Uh, Un mums ir jādomā, kā nodrošināt Eiropas konkurētspēju šo zinātnes mākoņu datošanu, datu apmaiņu. Tāpat mums ir jābūt spējīgiem pašiem apkopot datus. Vajag apkopot šos datus pat tad, kad nav vispār nekādas vajadzības to darīt. Un tad no tā mēs varētu savukārt izdarīt secinājumus un gūt atziņas. ziņas šo Eiropas zinātnes mākoni mēs varētu būt piemērs citiem. Mēs varētu parādīt, ka mēs paši Eiropā spējam analizēt savus datus, tos strukturēt un izdarīt pareizos secinājumus. Tam mums nav vajadzīga pārējā pasaule. Uzskatu, ka tā, tas ir mūsu Eiropas īpašums un mums pašiem jāprot to pārvaldīt. Paldies! Uh, Liels paldies, kolēģi! Nākošais runātājs. Del Kastino Vēra kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, neizbēgami šis ziņojums sabruka kā kāršu namiņš, jo tas apgalvo, ka Eiropas komisija pamatojas uz uh, amerikāņu slepeno dienestu ievāktajiem datiem, un tad tas izraisa domino efektu, viss sabrūk. ICAN domēnu vārdu organizācija, kas ir ievērojami reformēta, tās pārstāvis Marvinkungs mūs apmeklēja. Viņš arī sadarbojās ar Bereku Šis ziņojums ir tāds, ko mēs īsti nevaram izmantot. Mēs to būtu varējuši izmantot, tad, ja mēs varētu to attīrīt no ideoloģiskām domām, bet, nu, tas vienkārši ir uh, piesārņots ar šito ideoloģiju žēl gan, ka tā, bet, nu, skaidrs, ka laika mums nav daudz. Un te ir runa par atvērtajiem datiem no akadēmijas puses. Ir divi veidi problēma. Pirmkārt, ir infrastruktūras problēma, jautājums, vai mums Eiropā ir pietiekoši liela kritiskā masa, te ir arī runa par augstas veikspējas datoriem, un tad ir arī vēl sadrumstalotības problēma. Daži no šiem problēmu jautājumiem ziņojumā atainojas. Mums šīs lietas ir jārisina, lai mēs varam izmantot milzīgo augstas kvalitātes datu apjomu, ko Eiropas zinātnieki saražo. Paldies! Paldies, kolēģi! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Eiropas komisija. Connect ģenerāldirektorāta vārdā. Tomas Skoldes. Viņš ir šī ģenerāla direktorāta direktors. Vārds jums lūdzu. Paldies! Paldies par šo ziņojumu projektu par Eiropas mākoņu datošanu. Paužam nožēlu par to, ka jūs noraidāt mūsu uh, ierosinājumu, kaut arī daudzas punktos domas sakrīt. Mēs uzskatām, ka datiem ir nu, pievienotā vērtība. Uh, Daudzi Eiropas uzņēmumi, pētniecības institūti un akadēmiskie pārstāvi eh, tagad saprot, cik liels potenciāls ir plašajiem datiem. Mēs, mums arī ir bažas par eh, potenciāli negatīviem sekām, kas varētu būt tad, ja Eiropas Savienība nespējas pilnīgi pot, ar, izmantot visu šo datu potenciālu. Eiropa šodien ir lielākais ražotājs datu ziņā zinātniskā līmenī. Uh, Bet Eiropas pētnieki un novatoristi pārceļas uz citām vietām ārpus Eiropas, kur datu pārstrādes kapacitāte ir daudz lielāka salīdzinot ar to, kas notiek Eiropā. Eiropas mākoņu datošanas iniciatīva tieši šos jautājumus arī risina. Nav šau par to, ka pētniecības datu pārvēršana un brīva piekļuve ir jānosaka zinām priekšnosacījumi bet datiem ir jābūt pēc iespējas pieejamākiem, cik tas nepieciešams, un pēc iespējas lētākiem, tā lai nodrošinātu to drošību. To nevar panākt vienkārši HPC kap, kapacitāti. Mums vajadzīga ātrā ātruma savienojums, un tas vajadzīgs ne tikai Eiropas zinātniekiem, bet arī rūpniekiem un valsts sektoram. Tieši to mēs šajā komunikācijā arī ierosinām. HPC mums ļauj apstrādāt miljārdu miljardiem datu ar lielu precizitāti, un tas ir svarīgi Eiropas rūpniecības digitalizācijai, un tas ir arī izšķirošs faktors novatorismam un konkrēt spējam. Tas ļauj intensīvām nozarēm pāriet uz augsta līmeņa pakalpojumiem un precēm, piemēram, viedo uh, tehnoloģija ražošanas ziņā. Un tas e, ļauj arī paver iespējas jaunām aplikācijām, jauniem ražotājiem. Piemērs HPC ir izveidojis simulāciju, pateicoties kam auto, auto ražotāji savas platformas e, to izstrādes laiku samazināšu no 60 mēnešiem līdz 4 mēnešiem. Piemēram, medicīnas joma. Uh, datori ļoti ātri var identificēt ģenētiskas izmaiņas, kas ir atbildīgas par augoņu, kas veicina augoņus. Piemēram, tagad eh, eh, vēl nedzimuši bērnu slimības var diagnosticēt tik labi, ka jau ar izslēgšanas metodu paliek vairs tikai divas iespējamās slimības bet arī Japāna, Ķīna un ASV eh, masīvi investēja savu HPC industriju attīstībā, un tās ir soli priekšā mums, un arī veidoja īpašas HPC ekosistēmu. Tāpēc Eiropas mākoņu datošanas institīvā Eiropas komisija aicina izveidot Eiropas HPC un datu sistēmu. Eh, tas pamatosies uz aparatūru, kas būs moderna, uh, un arī iz, tiks izveidots Eiropas procesors, tiks nodrošināts Eiropas HPC droši pakalpojumi, kas ievēros arī privātuma noteikums. Protams, šai ziņā ir jāveidīs sinerģijas tā stratēģija ne tikai superdatoru izveidi, bet arī par konverģents izveidi starp HPC lielajiem datiem un mākoņdatošanas tehnoloģijām. Te ir runa par novatoras ekosfēras sistēmas izveidas Eiropa, kas apvieno programmatūru, algoritmus, aplikācijas, pakalpojums un eh, tīklus starp Eiropas uzņēmējiem. Tas veicinātu arī saikni starp piegādātājiem un patērētājiem un veicinās mūsu rūpniecisko konkrētspēju. Tieši tas ir arī mērķis svarīgam projektam visā Eiropā, un tas, eh, tajā ir iesaistīts lielāki Eiropas, vairāk lieli Eiropas uzņēmumi. Un tad vēl priekšlikums par kvantu tehnoloģijām. Tīrgi šai ziņā palielināsies jau 2020. gadā kvantuma komunikācija varētu teikt pār par 1 miljonu tirgu un izaugsmi ir gaidām ap 20% gadā. Tāpēc komisija ambīcija ir izmantot arī kvantumu tehnoloģiju potenciālu veidojot flagmaņu institīvus, lai pilnīgi izmantotu šo tehnoloģiju potenciālu, pātrinātu attīstību un uh, privātējiem un valsts lietotājiem sagatavot īpašu preces. Mēs esam gatavi tālāk piedalīties diskusijām par šiem tematiem, esam gatavi sniegt savu atbalstu, lai tālāk varētu izpētīt šos jautājumus un vienoties par uh, ceļu, pa kurējiem. Lielas paldies komisija par jūsu komentāriem un atbildēm. Jūs arī ievērojat jūs runājāt vēlēto laiku. Referenta kungs, lūdzu jūsu komentāri. Um, cik ilgs laiks man ir atvēlēts priekšādētāji? Vispirms atbildēšu komisijai, pēdējiem runātājiem, jo dažkārt man rodas iespējas, ka mani kolēģi nav izlasījuši ziņojuma un ka uh, realitāte tiek mm, atstāta kaut kādam tālākam laikam, jo šķiet, ka šis ziņojums ir tikai ideologu ziņojums. Šis ziņojums tika veidots pēc pētījuma, ko veica šīs jomas speciālisti, un mums vienkārši ir jāpārņem tas, ko e, domā speciālisti. Tāpēc es runāšu ar komisiju, nerunāšu ar tiem, kas vispār nestrādā. Tagad par komisiju. Gribētu uzsvērt, ka lielapjoma dati Attiecībās komisijas gribētu norādīt, ka lielapjoma dati un to apstrāde nevarēs tikt nodrošināta, ja to nedarīs Eiropas uzņēmumi. Tāpēc gribu jautāt komisijai, kā komisija nodrošinās jau rīt, kā tas tiek darīts, piemēram, attiecībā uz Amazon uzņēmumu, kas ievēro patriotu aktu ASV, Kā tiks nodrošināta informācijas drošība, ja nebūs runa par Eiropas mākoņdatiem, kurus pārvalda Eiropas sabiedrības? Tāpat arī es gribētu uzsvērt, cik būtiski ir mikroprocesori. Esmu uzklausījis STM ļaudis un mikroprocesori, piemēram, ir tādi, kas pavisam drīz varēs uh, radīt informācijas noplūdi. Tātad uh, līdz ar to mēs riskējam ar to, ka zaudēsim savus datus. Uz šiem jautājumiem komisijai vajadzētu atbildēt, jo šeit ir runa par pilsoņu datu aizsardzību. Tāpat mēs arī esam uzklausījuši speciālistus, kas ir strādājuši Microsoft un Google, uh, Un lūk, šis kungs, piemēram, uzsvēra, cik svarīgi ir aizsargāt datus. Šī datu aizsardzība pašlaik nav iespējama amerikāņu uzņēmumu ietverā. Par digitalizāciju rūpniecībā es piekrītu. Gribētu vēst jūs uzmanību uz to, ka tie, kas ir līderi industrijas digitalizācijā, eh, tad te ir runa par globālo tirgu, uh, Tātad te ir runa par francūzi. Lūdzu, uzklausiet viņus, uzklausiet, piemēram, ADS zinātnisko direktoru. Te ir runa par lielapmēra uh, skaitļotājiem. Tātad, ja runa par datu lielapmēru, te ir runa arī par pastēri institūtu, tiek izmantotas datu virknes. Tātad, te ir runa par uh, datoru izmantošanu. Uh, tie ir viņu izteikumi, tie ir par Pastēri institūtu un par citiem uzņēmumiem. Tas patiešām ir jau neizturami, ko es te uzklausu. Es gribētu jūs aicināt. Nē, es gribu atbildēt uz jūsu uh, apgalvojumiem. Es gribētu jūs aicināt, godāmo kolēģi. Lūdzu, mirklīti. Mēs šajā komitejā diskutējam par tematu. Mēs e, šeit e, nediskutējam personīgi starp deputātiem. Mūsu diskusijās es e, nedzirdēju, ka kāds ar jums apspriežas kā ar personu. Te ir runa par mūsu priekšlikuma saturu vai jūsu priekšlikuma saturu. Tāpēc, lūdzu, ievērojiet šo diskusiju kultūru. Jums vēl ir atvēlētas 30 sekundes. Jā, priekšsēdētāji. Es vēlētos vienkārši norādīt, ka te ir runa par ideoloģisku uzbrukumu. Un es gribētu savus priekšlikumus tomēr virzīt reālā gultnē. Attiecībā uz kvantiskajiem aprēķiniem vēršos pie komisijas. Es pieļauju, ka jau pastāv šie kvantu datori, piemēram, Kanādā. Google to ir iepiecis, arī NASA to ir iepiecis. Te nav runa par potenciālu, te ir runa jau par realitāti. Mums vajadzētu runāt par šo kapacitāti. Liels paldies par jūsu izteikumiem. Tagad es eh, gribētu jūs informēt par laika grafiku. Termiņš uh, grozījuma iesniegšanai 20. novembris 2012. Balsojums ITRE 2017. gada janvārī. Balsojums plenārsēdē mm, notiks vēlāk, par to pieņemsim vē, lēmumu vēlāk. Paldies par diskusijām. Tagad nākamais darba kārtības punkts, nākamais jautājums, ko skatīsim, devītais punkts, un tas ir. Te ir runa par lēmuma grozīšanu, par a, daudzgada finanšu plānu ogļu un tērauda kopienai. Es gribētu uzsākt šīs diskusijas. Pētniecības fonds oglēm un tērodam tika izveidots no Eiropas ogļu un tērauda kopienas aktīviem, tad, kad e, beidzās tas līgums 2002. gadā. Tas ir pirms 14 gadiem. Šis fonds nodrošina apmēram 15 miljonus eiro gadā pētniecībai un novatoriskumam ogļu un tērauda sektorā. Uh, Tomēr ir svarīgi uzsvērt, ka te ir daļa 3 ceturdaļas paredzētas tēraudam un 1 ceturdaļa oglēm. Tas nozīmē, ka ir paredzēts finansējums un arī rezerves finansējums vairāk tieši tērauda nozarē. Tagad kopā ar apvārsnes 2020 finansējumu šis finansējums ir ļoti būtisks, lai mēs varētu veidot zemu izmešu ekonomiku, vienlaicīgi nodrošinot enerģijas drošību un rūpniecības kom konkurētspēju. Tātad ļoti svarīgs rūpniecības sektors ir tieši tērauda nozare. Šeit mūsu komitejā arī par to esam apspriedušies, jo tā saskaras ar problēmām un iespējams, ka vajag arī rēģēt uz klimata pārmaiņu problēmām. Uh, Tātad šajā fondā ir iekļauti gan rūpnieciskie partneri, MVU, zinātnieki, pētnieki no visas Eiropas. Komisijas priekšlikuma mērķis, cik tālu es saprotu, ir grozīt eh, tiesisko pamatu. Tātad periodiski tiek pārskatīti vadības noteikumi šajā fondā un šķiet, ka komisijai ir divi galvenie mērķi. Pirmām kārtām uzlabot piekļuvi finansējumam ar vienkāršotiem noteikumiem. Tātad līdzīgi kā ar apvārsni 2020. Un otrkārt nodrošināt, lai programmu pārvaldītu komisija, lai tiktu nodrošināta vajadzīgā cauradzamība. Un, protams, Tāpat arī ir jāpieņem noteikumi par, komis, eh, kom, par komisijas ekspertu grupām, kas ir ļoti svarīgas. Esmu sagatavojis ziņojumu ITRE komitejas vārdā. Tas nav mans personīgais ziņojums. Apspriežu šo jautājumu kā ITRE komitejas priekšsēdētājs. Tāpēc es negribēju minēt, kāda ir mūsu komitejas pozīcija. Uh, Gribētu izklāstīt vairākus faktus, kas, manuprāt, ir jāņem vērā. Trīs no tiem. Un es arī gribētu, lai komisijas tiem atbild. Nē, esmu pilnībā pārliecināts, ka apvāršņa 2020 noteikumu mm, pārņemšana uh, prasa tiesiskā pamata grozīšanu. Nē, esmu īsti par to pārliecināts. Lūdzu, atbildiet uz šo jautājumu. Uh, Priekšlikums tika publicēts dažas nedēļas pirms komisijas horizontālajiem noteikumiem par ekspertu grupām, kas tiek aktualizētas. Un esmu uztraukts, uzskatu, ka šī noteikuma aktualizēšana varētu šo priekšlikumu uh, spēcīgi ietekmēt. Treškārt, Eiropas parlaments strādā pie rezolūcijas. Te ir runa par komisijas ekspertu grupu sastāvu un par reģistru. Tas viss ir cieši saistīts, un mēs arī gatavosim savu pozīciju par komisijas pēdējo aktualizāciju. Domāju, ka ziņojumam par pētniecības fondu vajadzētu būt konsekventam ar šo gatavoto rezolūciju, tāpēc es nevēlos tagad minēt, kādi varētu būt rezultāti. Gribētu aicināt Eiropas komisiju reaģēt uz manis paustajām bažām. Kopumā es piekrītu šim priekšlikumam, bet ir arī vairāki būtiski, iespējams, tehniski jautājumi. Ēnu referenti. Alde. Grupas vārdā Teličkas kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Paldies par jūsu ievadu. Uzskatu, ka šis uzmetums ir apmierinošs dažos aspektos, citos netik ļoti. Sākšu ar to, ka resursu izmantošana dažās dalībvalstīs ir diezgan ierobežota. Tāpēc es gribētu analizēt, kas aizstās lēpjas. Un gribētu domāt, kā, to, kā šo lietošanu varētu uzlabot. Uh, Uzskatu, ka caurdzamība šeit ir apsveicama. Domāju, ka šeit ziņojuma projekts patiešām nodrošina to, ko mēs no tā sagaidām. Bet, ja runa par nosacījumiem un par procesuālajiem aspektiem, šeit uzskatu, ka ņemot vairāk to, ka mēs nerunājam par pielietojumu lielos uzņēmumos, bet, kā jūs pats norādījāt, ir runa par maziem un vidējiem uzņēmumiem, šeit vajadzētu uzsvērt tieši vienkāršošanu. Nerunāšu par to, ka, ja runa par maziem uzņēmumiem, tad šis fakts, ka nosacījumi ir ļoti strikti, komplicēti un galvenokārt angliski, varētu būt sarežģīts elements, bet, nu jā, uzņēmumiem ar to ir jātiek galā. Tad salāgošana ar apvāršņu 2020 noteikumiem neuzskatu, ka tas būs risinājums. Es skatīšu šo uzmetumu tieši no šī viedokļa, domāšu, kā varētu visu vēl vairāk vienkāršot un kā varētu nodrošināt, lai procesuālā ziņā pieteicējiem tas būtu izdarāmāk. Mēs vienmēr šādos gadījumos mēģinam izmantot iespējas, lai radītu tā saucamos klasterus, tātad uzņēmumus apvienot ar universitātēm un tā tālāk. Domāju, ka tas ir leģitīmi, un šajā jomā, manuprāt, tas darbojas itin labi. Tagad par pārobežu elementu. Šeit kopumā piekrītu principam, bet šajā kontekstā mēs runājam par relatīvi specifisku uh, rūpniecības nozari. Un ja mēs runājam par, teiksim, oglēm, tad jau mūsdienās uh, uzsvars dalībvalstīs uz to ir visai ierobežots. Tāda pārobežu elements varētu būt pat problemātisks, un to vajadzētu izskatīt un analizēt, vai tiešām tas ir tāds um, neatsverams priekšnosacījums, kas ir obligāti jāizpilda. Tāpat arī mums ir jāpaskatās uz um, ierobežojumiem arī citās industrijās, kurus būtu grūti izpildīt. Ir arī citi punkti, piemēram, ekspertu atlase, zināšanas darba grupās. Domāju, ka to visu varētu vēl precizēt, bet tie ir tādi sīki elementi, un es noteikti nākšu klajā ar dažiem grozījumiem par ziņojuma projektu. Jūs noteikti tiksieties arī ar ēnu referentiem. Tie ir mani sākotnējie punkti, sākotnējās piezīmes, un kā jau es norādīju, varbūt varētu nodrošināt šo uh, pieeju, kas ir draudzīgāka lietotājam. Paldies, godāmo kolēģi! Dalundes kungs, zaļie. Paldies, kolēģi! Mēs esam sadarbojušies pētniecībā tērauda un ogļu jomā kopš Eiropas Savienības pirmsākumiem, taču noteikumi, kas attiecas uz šo fondu, ir kļuvuši jau pārāk vecmodīgi un pienācis laiks to labot. Zaļie vēlas lielāku cauradzamību ekspertu grupās, mēs vēlamies lielāku piekļuvi dokumentiem, uh, un tāpat arī piekļuvi konsultantu grupām. Mēs gribētu arī ar, eh, nodrošināt lielāku skaidrību par konsultantu grupu darbību, jo īpaši ir runa par šādu fondu. Kopš pētniecības fonda izveidas tehnoloģijas ir uzlabojušās, enerģija ir kļūsi daudzveidīgāka un ekonomiskā ainava arī ir izmainījusies. Ogļu un tērauda nozares līdz ar to saskaras ar izaicinājumu pilnu periodu, kur tām ir jāpārstruktūrējas. Manuprāt, šo fondu vajadzētu izmantot, lai samazinātu sociālo un vidas ietekmi, eh, kas rodas pēc eh, fabriku slēgšanas. Un tāpat arī mēs atbalstam ilgspējīgākas un um, novatoriskākas tehnoloģijas ogļu un tērauda nozarē. Tikai pirms dažām dienām Parīzes vienošanās ir sasniegusi vajadzīgo ratifikācijas slieksni un pāries nākamajā posmā. Tieši tāpēc mūsu pētniecības fondi ir jāpielāgo šiem a, politikas mērķiem. Ogļu a, veicināšana ar Eiropas Savienības pētniecības finansēm līdzekļiem ir skaidra pretruna, un to vajadzētu likvidēt. Tās ir mūsu prioritātes, un mēs turpināsim ar jums sadarboties. Paldies! Paldies, godāmā kolēģi! Tagad došu vārdu Silikjotīs kungam. Paldies priekšstādātājiem. Man jāsaka, ka diemžēl Paloma Lopes, mūsu ēnu referenti, nevarēja uh, piedalīties šajā sanāksmē. Šodien viņa ir misija apmeklējot Ķīnas parlamentu, tāpēc es paudīšu mūsu politiskās grupas viedokli. Šī institīva tiek uzskatīta par, ir ļoti labs instruments abu uh, rūpniecības nozaru stiprināšanai, tad, kad uh, uh, valstis atteicās no valsts subsīdiem. Taču šo mehānismu var izmantot arī kļūdaini, palīdzot tikai privātajam sektoram. Mūsu skatījumā ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai ogļu un tērauda jomā atbalsts tiktu pielāgots sabiedrības vajadzībām, lai netiktu tā stiprināts personīgās intereses vien. Un tajā ziņā mums ir jāizmanto arotbiedrības, jāiesaista tie mūsu konsultācijās, strādājot pie šī institīvas. Ir jānodrošina, ka piešķirtais finansējums īpaši atbalstīs tos reģionus, no kurienes rūpniecības uzņēmumi dodas prom un līdz ar to ir augsts bezdarba līmenis. Mums ir jāstiprina sociālās uh, attīstības uh, potenciāls. Mēs nevaram pieļaut tādas darbības, kad tiek sniegts atbalsts kādai rūpniecības nozarei vai uh, uzņēmumam, un pēc tam tas tiek slēgts. To saku tāpēc, ka mēs zinām ekokas sp gadījumu Spānija, kas saņēma finansējumu no Eiropas Savienību, un pēc tam tās uh, īpašnieki to vienkārši izpārdēja privātām interesēm. Tas liecina par to, tas ir paraugs, eh, piemērs tam, no kā ir jāizvarās nākotnē. Paldies! Paldies, godāmo kolēģi! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties. Došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem. Ruparts Bormaņers. Pētniecības un attīstības ģenerāla direktorāts. Paldies, priekšēdētāji Buzēk. Paldies par arī par jūsu komitejas ieguldījumu. Es gribēšu, gribētu izteikties īsi, izdarīšu kopsavilkumu par teikto. Gribētu izteikt komplementu jūsu sekretariātam par paskaidrojošo rakstu. Mēs būtu um, rakstījuši to līdzīgā veidā. Tātad šis paskaidrojošais raksts, kas uh, ir sniegts par komisijas priekšlikumu. Mēs nemainām nedz mērķi, nedz aptvērumu pētniecības fondam tēraudam. Mēs vienkārši sagatavojam tehniskās vadlīnijas, lai sasniegtu trīs mērķus - tātad efektivitāte, caurdzamība un sinerģija. Un tagad pāris vārdu par katru no šīm trīs jomām. Pirmkārtām par efektivitāti. Et interesanta informācija. Tā kā šī ir atsevišķa neatkarīga programma, mēs vēl ar vien esam procesā mēģinot noslēgt savus pētniecības līgumus, tāpēc, ka šis fonds ir tātad juridiski neatkarīgs. Nav nekādu sinerģiju ar apvāršanī pieejamajiem instrumentiem. Uh, Mūsu mērķis bija nodrošināt iespēju izmantot apvāršņu 2020 instrumentus, jo īpaši atbalsts IT sistēmām, veids, kā šie līgumi tiek ģenerēti, un arī atvieglot instrumentu uh, izmantošanu. Tātad te ir runa jau par zināmiem instrumentiem. Uh, Mēs zinām, ka mūsu fonda dalībnieki piedalās arī enerģētikas pētniecības un rūpniecības pētniecības programmās, tātad tas bija efektivitātei um, paredzēts. Otrais par uh, caurdzmību. Tas mums ir vajadzīgs uh, paralēli jauno vadlīniju rakstīšanai par jaunajām ekspertu grupām. Mums vajadzētu paskaidrot dažu iestāžu mm, uzdevumus un kompetenci. Uh, un eh, jo īpaši tas parādās eh, to Eiropas parlamenta paskaidrojušā rakstā. Tāpat arī ir daudzas ekspertu grupas, kas darbojas ogļu un tērauda sektorā. Esam to darījuši ar grozījumu tiesiskajā bāzē, un eh, tas tiek darīts arī ar paralēli jaunajām komisijas vadlīnijām par ekspertu grupām. Tagad konkrēts komentārs, kā jau Buzikungs norādīja, pastāv um, tāda nevēlēšanās to īstenot. Uh, Īsnībā tas tiks kodificēts jaunajos reglamentos, kas tiek gatavoti gan konsultantu grupām, gan arī daudzajām tehniskajām grupām, kādas mums ir. Tātad tas ir otrais posms pēc tiesiskās bāzes grozīšanas. Tagad īsts vārds par sinerģiju. Ļoti bieži kolēģi no nozares, un jo īpaši no rūpniecības jomas mums vaicā, kā varētu sadarboties ar citiem projektiem un programmām kā nodrošināt šo um, drau lietotājiem draudzīgāko pieeju. Ja tiek izmantoti tādi paši instrumenti, un es domāju par līgumiem, par veidu, kā uh, tiek īstenoti konsorciju līgumi, tad situācija kļūst daudz vienkāršāk, ja šāds iespējas tiek dotas. Nu jā, es to tagad saku, bet, protams, te ir runa arī par um, priekšlikumu projektiem. Tie ir apspriesti gan ar ogļu, gan ar tērauda pusi. Un galu galā Tie ir visnotaļ atbilstoši mūsu priekšlikumiem. Tātad šīs trīs galvenās lietas - efektivitāte, uzlabojumi, caurredzamība, garantijas, kā arī sinerģija ar pārējām programmām, kas šai nozarē ir būtiskas. Paldies, priekšādātāji! Uh, uh, uh. Paldies! Paldies Eiropas komisija par piezīmēm, komentāriem. Uh, un pabeigsim diskusiju ar dažiem komentāriem no manas puses. Es sapratu trīs lietas, ko piedāvā Eiropas komisija šo brīdi mūsu diskusiju ietvaros. Tāda caurskatāmība, jaunos uh, procedūras izveide. Tas ir labs priekšlikums galu galā jo to ir izstrādājusi ekspertu grupa, un eh, tas skar arī eh, tātad ekspertu grupas darbības reglamentu. Eh, sinerģijas tas arī ir ļoti svarīgi, tas tuvinā visu lietotājam, patērētājam, klientam, mm, kāda ir šim fondam un efektivitāte, kas ir ļoti svarīga lieta. Vēlētos vēlreiz atkārdināt arī uh, pašu šo virsrakstu. Tas tā tad ir uh, akmeņogļu un tērauda fonds. Un galvenokārt tā tad, bet galvenokārt tas ir vērts uz tērauda uh, rūpniecību, jo ir vēlme kaut ko darīt. Uh, uzlabot mūsu tērauda e, nozari, jo mēs vēlamies to aizstāvēt. Tā pašlaik atrodas e, ļoti smagā e, situācijā, un ar ogļu ieguvi ir saistītas nu, tikai neliela līdzekļu daļa. Bet visi runā par efektivitāti, un pret efektivitāti pat zaļie nevarētu iebilst, jo mūsu tēma numur viens nevien attiecībā uz rūpniecību, bet, še, bet mums ir jārunā arī par enerģētiku. Un, ja mēs runājam par efektivitāti, tad mēs ietveram lielu pauzi un runājam par atjaunīgām enerģijām un sazin ko vēl. Tā kā neaizmirsīsim mūsu prioritātes. Un es domāju, ka kā komiteja šādu pieejus varētu atbalstīt. Atbalstīt Eiropas komisiju. Komisija tātad sagatavos ziņojumu, tas ir ļoti svarīgs. Mums tāds ir nepieciešams. Un efektivitāte faktiski ir atbild uz jūsu jautājumu, kas, protams, ir svarīgs. Un es, protams, nenolīdz jūsu jautājumu pamatotību. Un mēs, protams, jūsu balsi cietam. Bet es arī vēlos pozitīvu sadarbību at, pie šī ziņojuma. Un gaidīsim grozījumus līdz 25. oktobrim, balsojums itrē 29. novembrī. Paldies, kolēģi! Tālāk seko koordinātoru sanāksmi. Rīt no rīta sākam darbu pulksten 9, nevis 10 eh, pār 9 eh, vai 15 pār 9. Mēs sākam tieši 9 un sākam ar balsošanu. Lūk tā. Tā kā kā pulkstens ir deviņi, tā mūsu kartītes balsošanas iekārtās esiet gatavi. Un citā, citā telpā 4Q2 zālē. Tā kā lūdzu e, neapmaldaties no rīta 4Q2. Liels paldies e, par pēcpusdienas darba cēlienu un līdz rītam visu labu!